arī atsākam mūsu sanāksmi. Vakardienas protokols ir pieejams vai kādam ir kādi iebildumi? Nevienam nav iebildumi, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Goja NGL politiskā grupa